Augi, lūdzu, ieņemiet vietas, un es ceru, ka mēs varam sākt mūsu sanāksmi, vai mēs nevarētu strādāt saskaņā ar mūsu darba kārtību. Jā, es redzu, ka jūs piekrītat, līdz ar to mums ir punkts priekšsēdētājs paziņojumi. Man laikam nav nekāds paziņojums, ko jums šodien teikt, tātad otrais punkts ir um, izrunāts, ja nav neviens deputāts, kas gribētu kaut ko piemetināt. Trešais punkts protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika tādos un tādos datumos. Un mums ir sanāksme, ir protokols no 24. septembra, no 13. decembra un no 10. janvāra. Vai mēs varētu apstiprināt šos protokolus? Jā. Es neredzu nevienu, kas iebilstu. Tādā gadījumā tālāk ir atskaite par notiekušajām iestāžu sarunām. Un tā kā mēs esam jau mūsu sasaukuma beigās, īsnībā ir ļoti daudz sarunas, kas notiek starp iestādēm, un e, mēs cenšamies šīs starp iestāžu sarunas pabeigt. E, vispirms mēs runājam par e, dzīves un darba līdzsvaru, tad e, arī mēs runājam par sociālo sistēmu koordināciju, arī runājam par e, darbinieku aizsardzību, e, kas izriet no riska, kas saistīts ar karcinogēnām, mutagēnām vielām. Tālāk mums ir arī kopējais ietvars Eiropas statistikai. Šodien mēs par to runāsim, un tad mums būs arī uh, varētu teikt, ka mēs, mums jau ir rezultāts, un tad mums ir direktīva par um, caurskatāmiem paredzamiem darba apstākļiem. Es došu vārdu tiem referentiem, kas varētu būt šeit, un um, tad um, šie referenti varētu mums īsumā pastāstīt, kā notiek eh, šie procesi par dzīves un darba līdzsvaru runās Kāzas kungs. Jā, paldies priekšsēdē, izteikšos īsi pēdējā trialoga laikā, kur mēs apspriedām dzīves un darba līdzsvaru jautājums. Mēs izpētījām iespējamos risinājumus prezidentūra informēja ETP, ka dalībvalsts varētu apstiprināt arī divu mēnešu um, atvaļinājumu un paternitātes pabalstu varētu atbalstīt tā, kā piedāvāja to komisijas savā priekšlaikumā priekšlikumā, un īsnībā dalībās ir rosināts paternitātes atvaļinājumu pielīdzināt maternitātes. Uh, Eh, tad um, mēs arī runājam par to, kam tad eh, pienākās eh, šie atvaļinājumi. Runājam par tādu jautājumu kā izdienas ilgums. ETP e arī gribēja uzzināt vairāk padoms pozīciju par par to, ka četru mēnešu atvaļinājumu varētu saistīt ar uh, ar vienu gada darba periodu, tad um, izskatījām <clears throat> desmit, gadu, de, desmit dienu atvaļinājumu, un īstenībā tas nebija sākotnējā padoms mandātā, bet izrietēja no koreperu sanāksmes. Nākamais trialogs notiks rīt, es ceru, ka tas būs pēdējais. Man pārņem tāda laba sajūta, ka rīt mēs varētu varbūt arī vienoties par atlikušajiem jautājumiem. Tie pārējie citi nav un varbūt tik ļoti izšķirīgi veiciet, nu, lūdzu novēlēt visu to labāku, un es ļoti ceru uz labu iznākumu. Liels paldies! Arī es priekšsēdē saku vēl jums visu to labāko un pati būšu e, trilogā klāt un atbalstīšu jūs. E, tālāk Eiropas darba, darba iestāde Lenners Kungs, kurš tieši nāk iekšā. Lenners Kungs, jūs e, ienācāt īstajā brīdī Vai jūs varētu mums pastāstīt eh, īsumā par Eiropas darba iestādi, kādā veidā norisinās šīs sārunas starp iestādēm, lūdzu? Paldies! Es eh, domāju, mm, ka man jārunā pēc kāzas kunga, tātad man vēl ir daudz laika, bet viņš šodien bija ļoti lakonisks. Mēs 20. novembrī balsojām par Eiropas darbu iestādi. Mums bija uh, labs vairākums šajā balsojumā, nodarbinātības komitejā. Arī, pie, arī mm, labs atbalsts, vairākums bija plenārsēdē. Un um, visas trīs iestādes uh, atbalsta šo institīvu. Piemēram, 8 astoņas stundas pēc eh, mandāta apstiprināšanas mums bija pirmais trialogs, eh, um, tad, kad bija Austrija vēl prezidentūras amatā, un Rumāņu pārstāv arī jau bija klāt. Eh, tad triologi jau iet pilnā gaitā, otrais trialogs un arī pirmais, kur jau Rumānija bija vadībā. 8. janvārī, pēc tam 15. janvārī Strasbūrā, un nākamais trialogs notiks rīt vakar šeit Briselē. Mēs eh, strādājam ļoti konstruktīvi, mēs ejam uz priekšu diezgan ātri, bet <clears throat> ir daži jautājumi, kas ir ļoti svarīgi attiecībā uz ELA. Mēs uh, runājām par darbības eh, tvērumu, par to esam arī šeit daudz runājuši, cenšamies eh, sarunāt kopā. Arī jautājums par kopīgām diskusijām, ko Eiropas darba iestāde koordinēs, arī šai ziņā mums ir labs progress viedokļu apmaiņas eh, ziņā. Un esmu pārliecināts, ka arī šeit mums būs labs progress. Joprojām ir daži jautājumi, kas ir uz galda Un mēs šos jautājumus virzam, piemēram, mediācijas un izlīguma uzdevumi, nu, arī viens ar to pušu un valdī, vadības grupas, konsultācijas. Mēs cenšamies vienoties arī par šiem jautājumiem, kā arī citiem. Un jūras loma arī rīt tiks iztizēta arī 14. 14. pāns arī nedeklarētā darba jautājumi. 29. janvārī un 5. februārī vēl ir paredzēti trialogi. Mēs eh, cenšamies ievērot ļoti ciešu grafiku, un patiesībā tas nebūtu iespējams bez Rumānijas prezentūras atbalsta. Mēs redzam, ka pilnīgi visi, arī nodarbinātības komitejā, asistenti, personāls, visi atbalsta. Par to esmu uh, ļoti pateicīgs, un es domāju, ar šādu centīgu, koncentrētu darbu mēs arī varēsim paspēt pabeigt šo ziņojumu šī, šī sasaukuma laikā, un tas ir ļoti labi. Laba ziņa visiem, un arī rādīs uh, labu ziņu par mums kā parlamenta darbu. Tā tad esmu diezgan optimistisks. Ļoti ceru, ka pabeigsim šo darbu šajā sasaukumā. Paldies! Tad tālāk sociālās nodrošināšanas sistēma koordinā, koordinēšana. Balasa kungs nav. Neviens cits nevar izteikties par šo jautājumu. Ne, mēs esam sākuši trilogus par šo tēmu un mēs ziņosim attiecīgi par šo nodrošinājumu koordinēšanu. Uh, tālāk um, riski un aizsardzības darbvietās, uh, kur ir pakļautība um, karcinogēnām, mutagēnām vielām. Arī šeit uh, mums trialogs šonedēļ ir paredzēts. Agējas kundze nav šeit. Un, un tad ir regulas projekts uh, attiecībā uz Eiropas statistikas izveidošanu. Šo jautājumu izskatīja šodien. Mēs nonācām pie laba tāda uh, nobeiguma un esam pabeiguši šo jautājumu, varbūt vēl neformāli, bet uh, pēc būtības jā, vēl ir nepieciešams uzlikt dažus parakstus, un tas arī viss. Un tad ir direktīva par caurskatāmiem un paredzamiem darba apstākļiem. Un šeit referents ir Šambonkungs. Džambonkungs īpaši labi nejūtas šodien, tā ir apslimis, tāpēc viņš nevar mūs informēt par to, kā tur ir. Bet ko var teikt no savas puses? Jā, mēs ejam labā virzienā, darbs notiek arī jautājumā par paredzamiem darba apstākļiem. Un arī prezidentūra ir palīdzējusi mums virzīt šo jautājumu, lai arī tur mēs varētu panākt apmierinošu rezultātu. Tad pēc šiem te paziņojumiem informatīvajiem es gribētu sveikt un dot vārdu Rumānijas darba un sociālā taisnīguma ministra Budaja kungam. Budai kungs, <clears throat> jūs uh, arī varētu pastāstīt mums par saviem plāniem kā prezidentūras valstī. Varbūt pārāk ilgi nevajadzētu jums stāstīt, mēs labāk gribētu jums uzdot jautājumus, uz, veidot tādu mini debati. Es ceru, ka jūs neiebilstat. Uh, Un tad mēs dosim vārdu arī koordinatoriem. Un nu, vispirms, un pēc tam arī tiem, kas nav koordinatori, ja kāds gribēs uzdot jautājumu. Mēs sveicam jūs šajā komitejā. Mēs tiešām ar nepacietību gaidam iespēju ar jums strādāt. Mēs vēlamies ar jums strādāt šajos pēdējos mēnešos pirms vēlēšanām un uh, kopā mēs gribam panākt um, svarīgu jautājumu risināšanu. Un um, vissvarīgākais ir kopīgiem sakiem domāt par to, kā mobilizēt visus pilsoņus un iedzīvotājs, kā saliedēt visu šo spēku pirms Eiropas vēlēšanām. Lūdzu, došu jums vārdu, ministra kungs. much. Paldies! Priekšsādātājs kundze par šiem laipnajiem vārdiem. 12 eh, gadus pēc iestājas Eiropas Savienībā tagad eh, mēs esam pirmo reizi uzņēmušies prezidentūru. E, ES padomē. Un e, tā ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm šogad. Prezidentūra mums nozīmē īpašu iespēju pierādīt to, ka mēs e, Eiropas vērtības uzskatām par savām. Lai uzsvērtu, cik būtisks mums ir Eiropas projekts un lai varētu arī e, veicināt šī projekta konsolidāciju ir jāsaglabā Eiropas vienotība un nedalāmība Eiropas pilsoņu interesēs. Tas ir mūsu strateģiskais mērķis, un mēs centīsimies to panākt šajā sasaukuma laikā. Es šodien eh, vēlētos jums prezentēt mūsu galvenos mērķus un arī specifiskākas prioritātes nodarbinātības un sociālo jautājumu jomā. Ja runājam par tādu vispārīgu pieeju, prezidentūras laikā gribēju uzsvērt sekojošo. Pievērsīsim uzmanību galvenokārt Eiropas pilsoņiem, viņu raizēm un rūpēm. Uh, Gribam būt eh, gan ambiciozi, gan arī realistiski. Realistiski tādēļ, ka esam uzņēmušies vadīt prezidentūru ļoti īpašā laikā. Eh, jāsaka, ka Brexit rīt pilnās parā eh, ir arī ehm, parlamentu vēlēšanas paredzētas un turpinās diskusijas par DFS. Visu šo iemeslu dēļ ir svarīgi strādāt visiem kopīgi, izrādot politisko gribu. Mēs vēlamies būt arī ambiciozi, mēs centīsimies panākt reālu taustāmu progresu vairākos jautājumos un ceram, ka varēsim arī pietiekami labi demonstrēt savus panākums Eiropas pilsoņiem. Protams, jārunā arī par Eiropas nākotni. Tādēļ mēs eh, ceram, ka 9. māja samits eh, Cibijū būs svarīgs solis Eiropas eh, projekta turpmākā konsolidācijā. Mēs varētu savas prioritātes balstīt uz četriem pīlāriem - konverģences, drošības, Eh, Eiropa, Eiropa kā globāls spēlētājs un kopīgu vērtību Eiropa. Ja runājam par eh, konverģences un kopīgo vērtību Eiropu, jārunā, protams, ir par eh, nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem. Protams, tas mums sviež daudz izaicinājumu. Tie ir jautājumi, kas tiešā veidā ietekmē Eiropas pilsoņu dzīvi. Ja mēs vēlamies garantēt Eiropas sociālā pīlāra pilnīgu iedzīvināšanu visās darba jomās, ir jābūt labākiem darba noteikumiem, apstākļiem, eh, iekļaujošam darba tirgum, un, protams, eh, tas ir viens no galvenajiem vienotā tirgus eh, stūrakmeņiem. Ja mēs runājam par darba ņēmēju mobilitāti, Rumānijas prezidentūra vēlas to veicināt, jo tas ir konkurētspējas un izaugsmas dzīnulis vienotajā tirgū. Ir jācīnās, protams, arī pret nedeklarētu darbu, pret krāpšanos. Tieši šim iemeslam ir nepieciešama īpaši Eiropas iestāde, kas varētu garantēt papildvērtību un arī labāku, labākas saziņas iespējas starp darba ņēmējiem, darba devējiem un garantētu godīgu mobilitāti jādomā arī par to, kā saglabāt darba ņēmējiem iegūtās tiesības un privilēģijas, un mēs arī vēlamies izveidot dialogu šajā jomā ar dalību valstīm. Ja runājam par likumdošanas prioritātēm, mēs. Uh, vēlamies noslēgt sarunas par Eiropas darba iestādes izveidi un divu līdz likumdevēju pozīcijas jau ir visai saskaņotas. Trilogos mēs mēģināsim atrast risinājumu tādos punktos, kur mums ir vienādi mērķi, bet varbūt nedaudz atšķiras pieeja. Ceram, ka šī vienošanās tiks panākt pēc iespējas ātrāk, lai nodarbinātība un līdztiesīgums Ministra kungs atvainojas lai varētu izveidot tādu iestādi, kas piedāvā pietiekam augstu aizsardzības līmeni. Ja mēs runājam par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju, turpināsim darbu, turpināsim iet Austrijas prezidentūras iemītajās pēdās, būsim proaktīvi, lai sarunas varētu noslēgt jau pēc iespējas ātrāk. Jārunā par likumdošanas priekšlikumu, kas attiecas uz ļoti daudzām jūtīgām jomām. Mēs mēģināsim visu izdarīt pēc labākās sirdsapziņas, lai uh, pirmām kārtām ņemtu vērā tieši pilsoņu intereses. Tieši tādēļ esam paredzējuši sarīkot Bukarestē konferenci par darba ņēmēju mobilitāti. Ja runājām par uh, risku prevenciju un labākiem darba apstākļiem, kā arī uh, veselību darba vietā, mēs izteiksim priekšlikums arī šajā jomā. Darbaņēmēju veselības stāvoklis, uh, apstākļi darba vietā, tie visi ir ļoti svarīgi principi, ja mēs uh, Ja ir pietiekama laba prevencija un profilakse, tad, protams, arī darba ņēmēji ir produktīvāki un ir iespējams izvairīties no rodas slimībām. Mēs vēlamies arī noslēgt sarunas par caurskatāmiem un taisnīgiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Tas arī ir dokuments kur abu līdz likumdevēju uzskati nebija gluži identiski, bet mēs vēlamies panākt tādu rezultātu, kas garantē pietiekami augstu uh, aizsardzību darba ņēmējiem. Mēs vēlamies arī noslēgt sarunas. Uh, par uh, aizsardzības mehānismu darbiniekiem pret mutagēniem. Tas ir dokuments, kas ir sagatavots, lai rūpētos par darba ņēmēju uh, labsajūtu darba vietā. Mēs ceram, ka arī šo jautājumu varēsim noslēgt vēl šajā sasaukumā. Ja runājam par veselību un drošību darba vietā, mēs centīsimies arī pieņemt padomus secinājumus. Būs arī vēl kāda cita konference, runājot par atipiskiem darba līgumiem, jauniem darba veidiem un arī kā tas ietekmē darbaņēmē veselību. Mēs vēlamies arī pilnīgu uh, dzimumu līdztiesību um, darba tirgū, samazinot algu atšķirības, uh, lai arī būtu labāk iespējams um, savienot darba un ģimenes dzīvi. Dzimuma līdztiesība ir ļoti uh, svarīgs uh, princips, lai varētu garantēt iekļaujošu un integrētu izaugsmi. Eh, ir jāprūpējas, lai arī sievietes eh, vienā brīdī neadurtos pret tā sauktajiem stīkla griestiem, lai viņas arī varētu veidot labu karjeru. Mēs vēlamies pabeigt sarunas ar Eiropas parlamentu šī pusgada laikā, runājot par direktīvu, kas veltīta uh, slimnieku kopējiem uh, un par viņu labāku integrāciju darba tirgu. Mēs arī vēlamies, lai būtu labāka paritāte e, uzņēmumu valdēs. Ja runājam par nelikumdošanas uh, uzdevumiem, mēs uh, gribam arī pieņemt padomus secinājumus par algas atšķirībām. EPSCO tiksies Briselē un arī Luksemburgā. Neformālā darba ministru sēde notiks 10., 11., 12. aprīlī Bukarestē. Līdztekus jau pieminētajām konferencēm par mobilitāti un veselību darba vietā gribētu pieminēt vēl citus svarīgus pasākumus, ko vēlamies rīkot. Piemēram, konferencē par eh, mazgadīgo iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā un Eiropas politikā. Tā ir konference, kas norisināsies 6.7. maijā. Tālāk eh, pieaugušo kompetenču veicināšana un labāka piekļuva darba tirgumu 16. un 17. maijā, tālāk dzimumu līdztiesības eh, konference 30. un 31. maijā konference ar nosaukumu uh, Stambulas uh, konvencijas uh, perspektīvas arī tā tiks organizēta, un mēs esam pārliecināti, ka mēs varēsim patiešām piedāvāt taustāms ieguvums mūsu pilsoņiem. Protams, tādēļ ir jāsadarbojas aktīvi visām institūcijām. Paldies par man veltīto uzmanību un uh, uz tikšanos šogad Rumānijā. Rezumējot, atļaušos vēl pieminēt dažas detaļas. Eiropas darba iestāde ir uh, jūsu komitejai viens no svarīgākajiem jautājumiem šajā sasaukumā. Mēs uh, šo priekšlikumu atbalstām un uh, strādāsim ļoti uh, smagi, lai varētu panākt ievērojumu progresu šajā jomā. Esam uh, gandarīti, ka iestādes ir labi sapratušās, lai gan ir vēl dažādas viedokļa atšķirības. Sociālās drošības sistēma koordinēšana arī tas ir padomē ļoti svarīgs jautājums. Mēs vēlamies garantēt darba ņēmēju uh, mobilitāti, labāk koordinējot uh, sociālā nodrošinājuma sistēmas dalību valstīs līdz likumdevējiem ir kopīgas ambīcijas, un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai varētu panākt progresu sarunās. Vēl gribētu pieminēt direktīvu par labāku darba un ģimenes dzīves apvienošanu ceram, ka rītdienas trilogā varēsim panākt politisku vienošanos. Direktīva attiecībā uz caurskatāmiem un uh, drošiem darba apstākļiem pēc Austrijas prezidentūras, Rumānijas prezidentūra darbu turpinās un mēs vēlamies šo direktīvu pieņemt eh, šo sešu mēnešu laikā. Abas institūcijas eh, meklē risinājumu, lai uh, panāktu pareizo līdzsvaru. Sociālā aizsardzība ir ļoti svarīga, lai varētu īstenot šo direktīvu. Un, protams, ir jāuzklaus arī sociālajie partneri, un viņu uzskati ir jāiestrādā šajā tekstā. Ja runājam par kancerogēnām un mutagēnām vielām darba vietā. 16. janvārī mēs jau darbu sākām un ceram šo svarīgo dokumentu pieņemt arī eh, šajā sasaukuma laikā. Regula par globalizācijas pielāgošanās fondu Austrijas eh, prezidentūra jau eh, panāca ievērojumu progresu šajā jomā. Mēs turpināsim savu darbu uz šī sagatavotā fundamenta. Un eh, ceram panākt vienošanos martā. Paldies par uzmanību! Thank you. Yes, it's a, um... Paldies. Tas ir ambiciozs saraksts. Un mēs tiešām eh, parūpēsimies par to, lai katrs no mums izdarītu savu darbu pēc iespējas lielākā mērā. Jā, būs pirmā jautājumu atbilžu kārt ar koordinatoriem, un tie, kas jau pieteicās izteikties, varēs būt pirmie. Sākšu ar Kāza kungu no Eiropas Tautas partijas vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministrs kungs, par jūsu uzstāšanos! Es vēlu jums sekmes jūras prezidentūras gaitā! Šis ir īpaši svarīgs brīdis, jo tā būs pēdējā prezidentūra pirms šī sasākuma beigām. Mums ir jāskata vairāk svarīgi jautājumi, faili tie visi ir panākuši izšķirošo brīdi. Tāpēc manā skatījumā mums ir vajadzīgs šīs prezidentūras atbalsts pēc iespējas vairāk. Te es runāju par kancerogēnu pakotni, caurskatāmiem, godīgiem eh, darba noteikumiem, darba iestādi, kā jau jūs teicāt, un, protams, personīgā dzīves un darba saskaņošana, līdzsvarošana. Man ir iespējas, ka tā nav jūsu prioritāte, taču Austrijas prezidentūra bija daudz eh, pūļu veltījuši šai direktīvai un esam tagad nonākuši pie izšķirošā brīža. Un šis temps ir jāsaglabā. Šis jautājums ar vienu ir aktuāls, lai mēs varētu noslēgt šīs sarunas. Atcerēsimies, kā šī direktīva ievērojami ietekmēs Eiropas pilsoņu dzīvi, un vēl svarīgāk ņemt vērā to, ka nozares virzās pretī elastīgākiem eh, darba veidiem, un jāņem vērā, ka mums ar vienu ir jāatbalsta ģimenes, jo īpaši sievietes. Tātad cerēsim, ka šīs temata aktualitāte tiks saglabāta. Īpaši jautājums par ESF un EGF. Uh, esmu sarūtināts par situāciju abos jautājumus, jo nav galīgās padomas nostājas un abi jautājumi ļoti svarīgās pārliecības par to, ko mūsu referents par to izteiksies. Es vēlējos zināt, kāds ir stāvoklis pat labam un kā esat paredzējuši rast tam risinājumu. Ja gadījumā padomu turpina savu nē, nostāju manā skatījumā tā nav jauka. Tādi man jautājumi. Paldies. Paldies, Kazakungs. Tagad vārds sociāldemokrāta grupas ko koordinātore Jangērijas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšstādājas kundze. Paldies, ministra kungs, par to, kas esat mūsu viesis un kas sniedzāt mums informāciju par to, kas ir mūsu darba sarakstā. Man jāsaka, ka man patīk šī kombinācija - realistiska un reizē arī ambicioza pieeja, jo manā skatījumā ambīcijas ir tiešām kas tāds, kas mums vajadzīgs, ja mēs vēlamies noslēgt dažus no tiem svarīgajiem dosjē, kas ir mūsu saruna galda. Paldies, ka esat ne tikai realistiski noskaņots, bet arī uh, ambiciozi noskaņots, mēģinot panākt noslēgumu šiem trilogiem. Vēl var teikt, ka es esmu gandarīti par to, ka jūs uzsverāt konverģences nepieciešamību Eiropas Savienībā. Es tāpat kā jūs uzskatu, ka sociālā un ekonomiskā kohēzija Eiropas Savienībā ir steidzam vajadzīga. Un šis jautājums par EGF un ESF arī ir savā ziņā saistīts ar konverģenci un konsekvenci. Tā tad eh, arī es ar interesi klausīšos jūsu atbildē, ko sniegsiet manam kolēģim Kazakungam. Vēlos teikt, ka esmu gandarīta par to, ka jūs esat izvirzījuši Eiropas darba iestādes izveidi par savu prioritāti nevēlos iejaukties te tie, trialogos, kas norisinās pat labam, jo es zinu, ka ir daudzi deputāti, kas ir daudz ciešāk iesaistījušies šajā procesā, un tomēr vēlos izmantot, izmantot iespēju, lai teiktu, ka es nedomāju, ka sēdekļu sadalījums Eiropas darba iestādē, jeb ELA, ir galvenā prioritāte. Paskatīsimies. Uh, ar to, uz to, kas ir šai iestādē darāms, un tikai tad, tad skatīsimies, kāds tad būs sēdeks sadalījums. Bet, protams, ir jāvēršas pret eh, darba ņēmēju ļaunprātīgu izmantošanu Eiropas Savienībā. Un arī šādas parādības apkarošana ir arī cīņa par darbņēmēju tiesībām. Kaut arī darba un privātās dzīves līdzsvarošana nav galvenā prioritāte jūsu sarakstā. Ja jūs esat ambiciāls un uh, mans kolēģis ir ambiciāls noskaņots, papabeig, ka pabeigsim trilogu rīt, tad tā būs laba lieta. arī caurskatāmu un godīgu darba noteikumu pārskatīšana gan sievietēm, gan vīriešiem Eiropas Savienībā ir svarīga, un tas, piemēram, ir vērts domāt par sievietēm, kas strādā veselības aizsardzības nozarē, aprūpē. Viņām ir dažādi mājiņu darbi, un tas neveicina viņu privātās dzīves un darba līdzsvarošanu. Bet jārada arī droši darba apstākļi veselības jomā nodarbinātajiem. Es tāpat arī ceru, ka mēs varētu panākt progresu pie kancerogēniem un mutagēniem, varētu panākt progresu pie direktīvas par tiem, ja tas nodrošinātu to, ka darba ņēmēji var īstenot savu darbu drošā veidā un sasniegt uh, mūžu nogali, būdam pie labas veselība. Un pēdējais jautājums, ja, pēdējā lieta kopīgais ietvars Eiropas statistikai. Šorīt šis fails tika pabeigts, un tā ir, tā ir tāda kā atzinība, ko es jums vēlos teikt, ka jūs varat atzīmēt šo darbu kā padarītu. Paldies! Paldies! Vārds koordinātorai ECR grupas vārdā Makintārai Kunze. Paldies priekšstādātāji! Paldies, ministra, ka esat mūsu viesi šodien. Jūs esat mantojis prezidentūru īpaši saspīlētā laikā. Taču, protams, jūsu premjerministrs, kā bijušais Eiropas parlamenta deputāts, labi orientējas, kā šī sarunas darbojas, un iespējams tad arī mm, var labāk saprast, kā līdz uh, lēmumu pieņēmēji var sadarboties. Jūsu prioritātes būtībā attiec gandrīz visu. Mēs dzirdējam, ka arī citiem koordinatoriem ir prioritāte daudz jautājumu. Taču man tiešām jautājums, vai viss var būt izteikti prioritāte. Mana prioritāte ir labi tiesību akti. Mana grupa vienmēr ir stingri iestājusies par labāku darba Eh, eh, tiesību aktu norisi. Es domāju, tad eh, sanāk tā, varētu jautāt, cik jūs pārliecināts esat par to, ka koplēmumu pieņēmēji var pilsoņiem nodrošināt labas kvalitātes tiesību aktus, kas būs īstenojami un rezultēties viņu ikdienā. Un vai jūs piekrītat tam, ka labāk ir panākt, lai ir tiesību akti labi, nekā panākam visu tematu noslēgšanu līdz šī sasaukuma beigām. Paldies! Un tagad vārds Jānai Tum, kas pārstāv ALDE grupu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Es izsakos mūsu koordinātoru vārdā, kurš, diemžēl, ir slims. Žamon kungs. Es augstu vērtēju to, ka darba un privātās dzīves līdzsvarošana viena no priori prioritātēm Rumānijas prezidentam mums būtu jāpieņem e, šie tiesību akti pirms sasaukuma beigām, lai veicinātu uh, dzimumu līdztiesību un uh, sieviešu līdzdarību darba kungu. Mana grupa uh, mudina prezidentūru darīt visu, lai tiktu izveidota Eiropas darba iestāde un noteikumi par um, Eh, privātās dzīves un darbdzīves līdzsvarošana arī tiktu noslēgta. Manai grupai ir svarīga brīva cilvēka aprīt darba tirgu, jebkāda vienošanās par sociālās eh, nu, droš, drošības koordinēšanas direktīvu ir pamatprincips, lai mēs to panāktu. Mums būtu jāfokusējas uz to, lai vienkāršotu procedūras sociālā nodrošinājuma noteikuma pārnesamībā. Mēs arī lūdzam prezidentūru nodrošināt, lai dalībvalsts pātrinātu jauno prasmu darbu kārtības iztenošu un nodrošināt labāks izglītošanās un apmācības pieejas iespējas. Te ir arī runa par mūža izglītību un uh, par apmācību, kas ļautu uh, atkal uzņemt darba tirgu vecāku atgājumu cilvēkus un uh, tos, kas uh, pašreizējā tirgus situācijā zaudējuši uh, savas prasmes. Diemžēl preddiskriminēšanas direktīva ar vienu padomē ir bloķēta. Mēs aicinām komisiju un padomi rast pragmatisku risinājumu, un mēs tiešām ceram, ka jūs kaut ko šai ziņā varat darīt. Dalībvalstīm ir arī jāpalielina savu centieni, lai iekļautu uh, cilvēkus ar uh, invaliditāti darba tirgū. Tas attiecas uz uh, tiesību aktu pielāgošanu un arī atbilstošu darbvietu izveidi un uh, stimulēšanu, lai šie cilvēki tik uzņemti darbā. Paldies! Paldies tagad vārds GOE, NGL pārstāvjiem. Taču es domāju, neviens pārstāvis pat labā nav klāts. Klāt. Tādā gadījumā pāriem pie zaļajiem un vārds Džinai Lambertai, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Vēlos sveikt Rumānijas prezidentūru mūsu vidū šodien. Dažkārt rodas iespējas, ka prezidentūras no mazākām valstīm nāk klajā ar šiem ļoti labajiem rezultātiem, uz to mēs arī šajā gadījumā ceram. Savā prezentācijā jūs izklāstījāt uh, divas uh, tādas lielas posmas uh, likumdošanas daļa, tuvāko nedēļu laikā, un tad pēc tam pieru periods līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām. Šķiet, ka viens no tēmatiem, kas abas lietas sasaista, abas aspekts sasaista, tas ir brīvā pārvietošanās, kad runājam par sociālā nodrošinājumu. Failu es arī esmu ēnu referenti šai tematā. Es esmu apvienotās karalistes Mēs esam paši piedzīvojuši, cik lielu labumu mūsu valsts ir guvusi no brīvās pārvietošanās. Tas ir bijis ieguldījums mūsu ekonomikā. Un arī mūsu paši pilsoņi ir guvuši labumu no tā, ka varēja pārcelties, um, strādāt kur citur Eiropas Savienībā, jo tā ir tāda apusēja kustība. Bet dažkārt tā tiek atainota, tas tiek atainots kā saspilējums starp uh, austrumiem un rietumiem. Kā jūs šo darbu redzat visas jūsu prezidentūras uh, kontekstā? Vai tas var veicināt uh, savstarpējo saprotni, sapratni, ka tas ir fenomens, kas darbojas Eiropas, visu Eiropas Savienības dalību valstu interesēs, nevis kādas vienas valsts interesē? Es gribētu zināt, kā jūsu prezidentūra varētu veicināt šādu plašāku, pozitīvāku izpratni? un vēlos arī uzdot jautājumu par prasmju darba kārtību. Šā, šī komiteja ir veikusi daudz darba par to, kā darba pasaulē ir jāpielāgās klimata izmaiņām, resursu efektivitātei. Šie ir elementi, kas mainīs uh, darba, darba pasauli, un vai šie elementi arī būs daļa no jūsu darba kārtības? Paldies! Paldies, FDD! Grupa nav pārstāvēta šodien, tas tā man izskatās. Nu, tad ENF arī nav pārstāvēta šeit šodien. Tas nozīmē to, ka tagad pārējām pie otrā jautājuma un atbilžu raunda. Deputāts savā vārdā Emiliju Pavelu lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Laipni lūgt ministra kungs parlamentā. Man ir prieks jūs šeit redzēt un paldies par jūsu Rumānijas prezidentūras prioritāšu izklāstu. Pirmā prezidentūra Rumānijai ir pamats lepoties un vēlamies, lai mēs varētu patiešām sasniegt ambiciozus mērķus, nezaudējot arī realitātes graudu. Mūsu prezidentūrai ir atvēlēts mazāk laika nekā citām. Jūs runājāt par Eiropas sociālo pīlāru. Tas ir mūsu. Uh, tā, tā ir viena no mūsu prioritātēm. Un Marija Žāgana uz Zālēbs, domāju, viņa jums būtu ļoti pateicīga, ka pieminat Eiropas uh, sociālo pīlāru un vēlaties to patiešām iecementēt uh, stabili zemē. Mēs uh, dzirdējām jūsu runājumu arī par kohēziju un konverģenci. Jūs vadāt darba un sociālā taisnīguma ministriju, un jūs runājāt par sociālo taisnīgumu. Protams, eh, tas ir princips, kas ir jāiedzīvina Rumānijā, un noteikti jūsu pieminētie likumdošanas akti, ko pieminējāt, ja tos izdosies pieņemt šajā sasaukumā, varēs garantēt vairāk sociālā taisnīguma. Un Džīnu Lamberti gribētu nedaudz palabot. Mēs esam septītā lielākā dalībvalsts Eiropas Savienībā, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu. Neesam nemaz tik mazi. Uh, Un, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, mēs pacelsimies sastajā vietā. Diemžēl ekonomiski nesam tik spēcīgi, jo daudzi no mūsu uh, pilsoņiem ir devušies meklēt laimi ārpus Romānijas. Kā varētu panākt uh, šo cilvēku repatriāciju dzimtenē? Mums ir nepieciešams darba spēks. Mums ir nepieciešami rubāļi, eiropieši, darba spēks. Un novēl jums panākums prezidentūras laikā, un jums ir tagad kādas 4-5 nedēļas, lai vestu sarunas. Ceru, ka komisija arī zālē ir pārstāvēta, un tā teica, ka sarunu vairs vispār nebūs, bet jums ir patiešām ļoti maz laika. Paldies, un panākums novēlu! Paldies, Lope Fontaki kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināts mūsu vidu ministru kungs. Vēlos jums, un esmu pārliecināta, ka visi to vēlas, jums novēlēt sekmes. Tas ir svarīgi gan mums, gan jums, gan arī Eiropas pilsoņiem. Priekšsādātājs ir teicis, ka ir svarīgi mobilizēt pilsoņus, un viņiem ir ļoti svarīgi apzināties, kā pastāv sociālā dimensija Eiropas Savienībā. Tas nozīmē arī to, ka sociālais pīlārs ir prioritāte. Pagājušā nedēļa, kā jau man koordinatori minēja, mēs pieņēmām ar plašu balsu vairākumu Eiropas sociālo fondu plus. Tā ir regula, kas noteiks nākošā 2021. līdz 2027. gada periodu tempu ar svarīgākiem elementiem Eiropas pilsoņiem. Tas tieši un pozitīvi ietekmē izglīt, izglītības jomu un profesionālo apmācību. Tiek uh, iekļauta arī sociālā dimensija un sniedz atbalstu mm, nelabvēlīgākajiem reģioniem gūt um, labumu no tā. Viss tas, ko jūs runājat par nodarbinātību sociālajām lietām, sociālo pīlāru, demokrātiju, tas viss ir arī ļoti aktuāli Spānijam. Mums ir problēma ar to, ka iedzīvotāji ja dodas prom no Spānijas. Mēs vēlamies, lai tas viss attainotos sociālā fondā. Parlaments eh, un komisija nesen vienojas ar politiskām grupām plaši pieņemt ESF. To mēs panācām, un es patiesībā man šķiet šeit runāju katras grupas vārdā. Mēs to panācām, tāpēc, ka mūsu skatījumā tā bija prioritāte, jo mums jāsagoto labs projekts gaidāmajiem gaidāmajam periodam, un tātad šis darbs jāpabeidz līdz šī sasaukuma beigām. Eiropas Savienībai ir svarīga loma šai jomai. Kādu grafiku, kādu termiņu jūs nosakāt? Saprotu, ka šī lieta būs sarežģīta, taču ir jāpanāk saruna sākums. Tas būs labs vēstījums mūsu pilsoņiem. Mēs esam izdarījuši savu darba daļu. Mēs esam panākuši plašu vienošanos, jo mums bija iespējas ka mums ir jāpanāk sabalansēt vienošanās, kas būtu svarīgi visām politiskām grupām. Maron Šatiegu, Šatiegu kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs kungs. Es jums vēlu sekmes šīs prezidentūras gaitā. Jums ir daudz uzdevumu. Jūsu prezidentūra ilgs sešas mēnešus, kā jebkur cita ir prezidentūra, un tā saskars ar milzīgi lieliem izaicinājumu. Pirmais izaicinājums ir pabeigt pēdējās sarunas, un mēs zinām, cik daudz ir šādu svarīgu sarunu. Mēs esam daudz strādājuši pie sociālās Eiropas. Jums ir atbildība pabeigt tos tekstus, pie kuriem mēs esam strādājuši un es tiešām novēlu, lai visu savu apņēmību un deksmi jūs veltītu tam, lai pabeigtu šīs sarunas. Šie ir mums ļoti svarīgi teksti. Tas ir, mūs, tas ir jūsu pirmais uzdevums. Otrais uzdevums un otrais izaicinājums vienlaikus ir tāds, ka Eiropas pilsoņiem ir jājūt, ka Eiropa strādā viņu interesēs. Un ir ārkārtīgi svarīgi tuvināt Eiropu pilsoņiem lai viņi to saprastu, jo īpaši Eiropas parlamenta vēlēšana priekšvakarā. Un tas ir jūsu uzdevums, tātad jums ir milzīga atbildība uz jūsu pleciem, tā gan nav tikai jūs. Rumānija, jauna valsts, kas nesen iestājusies, kas pirmo reizi uzņēmusies prezidentūras uzdevumu. Tai ir jāpierāda, ka mobilizēšanās par Eiropas vērtībām ir pamats mūsu nākošajam Eiropas parlamenta sasaukumam. Tā ir milzīga atbildi, jo visas, visa nākošā sasaukuma darbs, visi apstākļi nākošajam sasaukumam Eiropas parlamentā atkarīgi no šīs uh, apņemšanās. Es paļaujos uz jums, taču neaizmirstiet šo uzdevumu. Un trešā lieta, ko vēlos minēt, neatgriezīšos pie tā, ko kolēģi jau teica, bet ir viena lieta, kas man ir būtiski. Jūs runājat par sieviešu vīriešu vienlīdzību un ka jums esot ambīcijas novērst uh, apmaksas uh, aizu samaksas atšķirības uh, starp vīriešiem un sieviešiem. Ja jūs to izdarīsiet sešu mēnešu laikā, tad es pārcelšu dzīvot uz Rumāniju. Taču jums jāapzinās, ka bez, eh, bez šīs problēmas, kas jārisina atšķirīgs atalgojums sievietēm vīriešiem tais pašos amatos, jums ir jānovērš eh, tas, ka sieviete strādā tikai dažās profesijas. Nodarbinātības piramīdas pamatā 15% no darbu tiks eh, tuvāko gadu laikā pārtraukti. Tie ir mazkvalificēti darbi, kur eh, sievieši ir vairāk, diemžēl, nekā vīrieši. Un ja jūs arī neķerties klāt sieviešu kompetenču atzīšanai, karjeras uh, izmaiņām, viszemākajam slānim šai paramīdā, uh, tad problēma netiks risināta. Nav jāpanāk vienkārši tas, lai sievietes būtu pēc iespējas vairāk lēmumu pieņemšanas amatos, bet ir jāpanāk visu darbņēmēju mobilitāte Eiropā. Īpaši tas attiec uz sievietēm, jo šī problēma skar viņus jau vairāk. Un tā, tai nav runa par vienlīdzības ar sievietēm un vīriešiem, kaut arī te pastāv nevienlīdzība. Problēma ir tā, ka sievietes kļūst nabadzīgāks. Un tā ir ekonom, sociāla ekonomikās politikas kļūda. Tāpēc es vēlos, lai jūs arī šo tematu risinātu pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Šogaru kungam. Vārds jums! Eh, vă mulțumesc, stimate domnul ministru, și eu vă urez mult succes la această... Paldies, ministra kungs! Arī es jums vēlētos novēlēt daudz veiksmes īsajā prezidentūras laikā. Es vēlētos runāt par transporta jomu. Tajā ir nodarbināti simtiem tūkstošu eiropiešu. Mobilitātes eh, pakotne varētu fragmentēt vienoto tirgu, un pakotnes pieņemšana ir beigusies ar neveiksmi divas reizes parlamentā. Noteikti būsiet to jau dzirdējis. Es vēlējos pavaicāt, vai padome turpinās eh, pastāvēt uz savām pozīcijām šajā jomā. Paldies! Paldies! Un tagad došu Klodam Brulēnam vārdu priekšsēdvietniekam. Paldies, paldies, ministra kungs, paldies par šo interesanto plānu jūsu prezentūrai, jūsu pilsoņu iesaisti. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs redzam, ka šī pilsonības lieta. Tad, tas ir kaut kas tāds, kur ir nepieciešams domāt par šīs plaisas sekšanu starp pilsoņiem un Eiropas institūcijām. Es domāju, ka šajā ziņā mums ir jādomā, kā vislabāk rēģēt, un vislabākā atbilde būtu konkrēta, ko mēs varam teikt mūsu pilsoņiem, mūsu cil cilvēkiem par mūsu realitāti. Un šīs darba vietas nodarbinātība ir ļoti aktuāls jautājums. Tātad es atzīmēju jūsu ambīciju šai ziņā. Un vēl Jūs, jūs runā pieskārāties eh, tā kā divām lietām - ambīcijas un realitāte. Un es gribētu mm, eh, tomēr eh, pateikt, ka, ka realisms ir īstenībā, bez ambīcijām realisms nevar būt. Tātad, ja jums ir ambīcijas, tad mēs runājam arī par izpildi. Uh, Tātad šie divi elementi. Pirmais jautājums ir tas, kas ir demokrātisks pēc būtības. Mums ir pārstāvnieciska demokrātija, bet tā nedarbojas labi, ja netiek izpildīti eh, visi, eh, visi apstākļi, kas ir eh, tiek nodrošināti, iesaistot arī interesētās puses tā kā tādus rīkus, tais, rīki, kas darbojas sociālā jomā. Un tāpēc es katrā ziņā mēs atzīmējam jūsu vēlēšanos institīvu izrādīt sadarbojoties ar sociāliem partneriem. Yeah un mēs arī gaidām konkrētas atbildes pēc jūsu teiktā. Otrs elements um, arī priekšsēta kundze un es un arī um, citi atsaucās uz trešo um, uh, trešo šo te paketi un arī par direktīvu par kancerogēno mitogēno risku. Uh, Um, situāciju, ko konkrētu mēs varam darīt, ko, ko mēs varam teikt mūsu pilsoņiem, ka viņi tagad vairs nezaudēs savu labo veselību vai neriskēs ar, ar savu veselību un par dzīvību, darbojoties apdraudētās darbvietās. Tā kā tā, tā arī ir daļa no jūsu ambīcijām Eiropa, kas aizsargā, un lūk, jums tagad ir iespēja konkrēti parādīt, ka tiešām Eiropas Savienība var aizsargāt. Es domāju, ka mums tiešām šajā. Ja Um, trešajā, trešajā paketē ir nepieciešams um, strādāt aktīvāk, nu, jāuzrāda arī vēlēšanos, un es ļoti ceru, ka jūs uh, prezentūras laikā varēsiet tiešām arī parādīt konkrētu darbu, un mūsu intereses ir kopīgas. Un vēl es gribētu teikt, ka uh, tā, tas ir tāds darbs, kas jums būtu jādara arī jūsu prezidentūras laikā, bet arī pēc tam, jo, jo jūs esat tādā pārejas um, posmā, uh, arī raugoties nākotnē, un, un šī direktīva par aizsardzību pret kancerogēniem un mutagēniem iedarbības riskiem. Šeit mēs runājam arī par ceturto kārtu, jo te ir simtiem simtiem dažādu vielu, ar kurām saskaras mūsu darbinieki strādājot savā ikdienas darbā un katru dienu e, tas notiek, un e, mums ir jāsaprot, e, ka īsti īstenībā noteiktām vielām ir arī ilgtermiņa tāda ietekme, tāpēc ir nepieciešams turpināt to darbu arī vēlāk. Paldies! Thank you! Paldies! Zaļo pārstāvis Rankis kungs. Terī Raintke, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs un ministra kungs, paldies, ka esat ieradies lai mūs iepazīstinātu ar prezidentūras mērķiem. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli par um, bērnu pabalstiem. Jāsaka, ka ir dalība valstis, piemēram, Vācija, kur šīs uh, bērnu piemaksas, bērnu naudas ir visai augstas un citur atkal ļoti zemas. Un te jau kolēģi teica, ka Eiropieši mēģina samusināt, sakūdīt citu pret citu, debates norisinās ļoti karsti, lai uh, debatētu par šiem bērnu pabalstiem. Un Lielbritānijā arī uh, to izmanto izmantoja Brexit aizstāvi, Brexit propagandas piekopēji kā vienu no trumpiem. Mums ir jāsaprot, ka līdztiesība Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga, neņemot vērā to, no kuras valsts jūs esat. Ko plāno Rumānijas prezidentūra, lai varētu to risināt? Nu, mēs nevaram to vienkārši atstāt uh, tādā autopilotā. To, tas ir pārāk bīstam, to jau pierāda uh, Lielbritānijā notiekošais. Ko jūs esat ieplānojuši darīt lietas labā, lai. Uh, Nebūtu tā, ka uh, valstis uh, pamazām sāktu kaut kādus jocīgus likumus ieviest, kas sašķobītu Eiropas uh, Savienības pamatus. Es gribētu dzirdēt, kādu stratēģiju esat ieplānojuši šajā jomā. Paldies! Thank you. Paldies, un pēdējais, pēdējā jautājumu uzdos Kūkan kungs, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, mēs sveicam jūs šajā komitejā attiecībā uz jūsu pirmo, vēsturiski pirmo Rumānijas prezidentūru. Ik viens atgādina jums, ka prezidentūra būs ļoti sarežģīta, ļoti mm, svarīga, bet no otras puses es gribētu teikt, ka tā jums ir zelta iespēja. Jums ir iespēja parādīt, cik jūs esat labi, jums ir iespēja nodemonstrēt savu kvalitāti. Lūdzu, ar savu darbu apklusiniet visas šīs skeptiskās balsis par to, ka Rumānija it kā nevarētu veiksmīgi vadīt Eiropas Savienību. Es eh, gribētu arī atzīmēt, ka jūsu sadarbība ar šo komiteju tik augstu novērtēt. Ar milzīgu interesi es izlasīju jūsu pro programmu, arī akcentu uz uh, darba mobilitāti, kas ir um, ļoti sarežģīts temats, pretrunīgs, bet no otras puses tas ir arī pamatā mūsu četrām brīvībām. Uh, šādā ziņā man ir viens īsts un konkrēts jautājums. Jautājums uh, ir par Eiropas darba iestādi. Arī jūs pieskārāties šai iestādei savā runā. Uh, Es saprotu, ka jūsu prezidentūras mērķis ir mm, panākt vienošanos par jaunas Eiropas aģentūras izveidi. Šīs iestādes nosaukums Eiropas darbiestāde. Un programmā jūs rakstat, ka es citēju kopā ar dalībvalstīm, Rumānijas prezidentūra pētīs vislabākos veidus, kā definēt nākotnes iespējas lomu un atbildību. Un ir arī mērķis pabeigt vest sarunas par šo dokumentu. Mēs eh, atbalstam jūsu viedokli, ka šai iniciatīvai tiešām ir potenciāls. Jūs varat arī uzlabot mobilitātes noteikumu īstenošanu. Uh, varat eh, stimulēt mm, šādā ziņā aprīti gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem. Bet mm, ir jautājums, kā prezidentūras laikā jūs atrisināsiet šo mītnes mm, valsts izvēli, ņemot vērā arī laika spriedzi. Eh, Slovākija ir ieinteresēta. Es eh, domāju, ka jūs varat iesiet pareizi, kāpēc es uzdodu šo jautājumu. Paldies! Paldies visiem par jūsu jautājumiem, un tagad es došu vārdu uh, ministra kungam, kurš pārstāv prezidentūru. Ministra kungs, jūs dzirdējāt eh, deputātu teikto. Visi pauda tādas lielas cerības attiecībā uz jūsu darbiem. Jums ir ļoti smaga darba nasta, laika arī ir maz. Es došu jums vārdu, lai jūs varat paskaidrot un atbildēt, vismaz pacensties to izdarīt uz jautājumiem. Mēs tiešām ceram, ka jūs varēsiet izpildīt solīto lūdzu. Es domāju, priekšēdintā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī godātajiem deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Centīšos uz tiem atbildēt eh, pēc labākās sirdsapziņas. Bija diezgan daudz eh, jautājumu, un es esmu gatavs atbildēt uz visiem no tiem. Protams, pieminētie jautājumi ir ļoti nozīmīgi, un eh, sagatavot savu darba plānu centāmies uh, labāk sagrupēt savus prioritātes, domājot par to, ko ir iespējams īstenot, kā vislabāk to realizēt. Un, protams, vēlamies arī eh, šo uzdevumu atlasēt, domāt par papildvērtību sešu mēnešu laikā. pastāstīšu, kas mūsuprāt ir tas būtiskākais. Proti, lai Rumānija savus uzdevumus traktētu kā Eiropas vērtību aizstāvību un arī ticību šīm vērtībām. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai Eiropas Savienības vērtības tiktu uh, daudzinātas un lolotas. Jūsu uzdotie jautājumi e, lielā mērā sasaucas ar mūsu prezidentūras prioritātēm. Vismaz es to tā uztvēru, nu palabojiet mani, ja maldos. Teicāt, ka esat gatavi atbalstīt prezidentūru, lai šie minētie dokumenti tomēr varētu tikt finalizēti īsajā atlikušajā laiksprīdī. Kāzas kungs, tagad atbildēšu jums. Mēs ļoti nopietni attiecāmies pret savu prioritāšu sagatavošanu. Darba un ģimenes dzīves savienošana neapšaubām ir viena no mūsu prioritātēm. Mēģināsim atrast risinājumu, lai visi darba ņēmēji varētu baudīt vienādas tiesības, uh, un lai eh, šis dokuments eh, tiktu noslēgts šajā sasaukuma laikā. Eiropas eh, sociālais fonds un Eiropas globalizācijas fonds. Jūs vaicājāt, ko par to visu domāju. man ir tās privilēģijas, ka Rumānijas pastāvīgajā pārstāvniecībā un arī ministrijā man ir izcili darba biedri, kas dara visu, lai varētu panākt vienošanos padomē. Mēģināšu vēl nedaudz uh, labāk to ilustrēt. Es strādāju sociālā jomā kopš 1995. gada. Uh, Esmu bijis darbinieks sociālajā dienestā, un es ceru, ka jūs manī saskatīsiet partneri, kas ļoti labi apzinās, cik svarīgs ir darba ņēmēja tiesības, it sevišķi mazāk aizsargātu cilvēku, invalīdu, bērnu tiesības un arī darba ņēmēja tiesības kopumā. Protams, domājot par visām sabiedrības grupām. Tik uzdot arī jautājumu par Eiropas darba iestādi. Vēlamies noslēgt sarunas par šo tiesību aktu prezidentūras laikā. To teicu jau arī savā ievadrunā. Un par daudziem punktiem jau ir panākt vienošanās un jāprecizē ir viendaži. To ņemot vērā, mēs vēlamies saprast, kādu atlases procedūru izvēlēties. Uh, lai tā nebarītu šo um, tiesību aktu vājāku. Mēs sākumā uh, vienosimies par darba iestādi kopumā, un tad uh, būs jālēmj, kur tā atradīsies. Uzskatām, ka paredzētie trialogi varbūt arī uh, palīdzēs ieviest uh, vairāk precizitātes, un mēs vēlamies arī panākt papildvērtību vienalga, par kuru likumdošanas aktu mēs runājam. Un es gribu teikt, ka mana sarunvešanas komanda ir patiešām augstas raudzes, un viņi ļoti labi pārzina visus šos failus. Jūs teicāt, ka mēs esam ambiciozi, jā, pilnīgi taisnība, un uh, mums nav daudz laika atlicis, tādēļ nevaram to arī izniekot. Mums ir noteikti jāsadarbojas, lai visus uh, šos aktus varētu pieņemt uh, šajā sasaukumā. Protams, ir arī jāapzinās, cik svarīgi tas viss ir Eiropas pilsoņiem. Jūs uzdevāt jautājumu par uh, bērnu pabalstu indeksāciju. Mēs vēlamies pilnveidot, spēcināt vienoto tirgu, uh, Tādēļ ir jābalstās uz caurskatāmiem principiem un kritērijiem, kas garantētu papildu vērtību visām Eiropas dalību valstīm. Tādēļ ir jāievēro atbilstošā likumdošana, ir jau atbilstoši mehānismi, ir arī sankcijas, ja likumdošana netiek ievērota. Lamberts kundze, jūs uzdevāt jautājumu par mobilitāti. Mēs piedāvājam konkrēts risinājums. Bet uh, regulā 883 ir arī paredzēta konkrēta procedūra, kā īstenot mobilitāti praksē. Un mēs arī patiešām centīsimies panākt pēc iespējas vairāk progresa. Jā, zinām, ka apspriedes tagad ir nedaudz iebuksējušas. Uh, un jautājums eh, tik labi uz priekšu nevirzās, kā mēs to vēlētos. Es mirkli ielūkušu uz savos pierakstos, saka ministra kungs. Măsuri naționale. Da, eh, ne gândim că, așa cum bine ați spus, avem circa... Mans tautietis Pāvela kungs eh, uzdeva jautājumus par nacionāliem pasākumiem. Jā, ja Vairāk miljoni rumāņi dzīvo ārzemēs un, diemžēl, viņi negādā papildu vērtību savai dzimtenēji. Viņi maksā nodokļus citās valstīs. Esam sagatavojuši, sagatavojuši likumdošanas priekšlikumu kopā ar arotbiedrībām, lai radītu uh, tādu aizceļojošo atgriešanas plānu Rumānijā. Protams, darbs vēl nav galā. Varbūt īsti par to mums tagad nevajadzētu runāt, bet plāns ir sagatavots. Sociālā Eiropa. uzsvērām, cik būtisks ir Eiropas vērtības, un mēs vēlamies pirmām kārtām pievērst uzmanību pilsoņiem viņu vajadzībām. Pirmām kārtām vēlamies panākt pilsoņu uh, dzīves kvalitātes uzlabošanos. Mums ir kopīgiem spēkiem jācīnās, lai varētu to īstenot. Algu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Kāds piemērs Rumānijā, piemēram? Šīs atšķības ir aptuveni 5,2% un Eiropā tie ir 16% pēc vidējiem rādītājiem. Mēs esam sagatavojuši ļoti labu programmu lai varētu piekļūt investīcijām. Šī programma saucas Startup Nation. Eh, un ļoti daudzas sievietes izmantoja šo finansējumu avotu. Gribētu eh, izcelt to kā tādu ļoti būtisku projektu, kas eh, ir palīdzējis daudziem uzsākt uzņēmēju darbību. Mēs varbūt to arī vēl pieminēsim kā piemēru. Un, protams, ka dzimuma līdztiesība un vienādas algas uh, Par to mēs turpināsim runāt arī trilogos un citās sēdēs. Priekšsēdētājs kundze, ja jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams uh, par kaut ko runāt, to es teicu arī uh, FEM komitejā, allaž manī atradīsiet dzirdīgas ausis. Ja jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams diskusijas par kādu jautājumu, lūdzu dariet man to zināmu. Tikai tā mēs varam panākt uh, progresu. padomes eh, secinājumus mēs arī esam vēlējušies formulēt tā, lai vērstos pret algu atšķirībām sievietēm un vīriešiem. Pievēršoties veselībai. Protams, pilsoņu veselība ir eh, viena no mūsu prioritātēm. Uh, Un šķiet varam jau eh, saskatīt eh, pirmās risinājuma aprises, runājot par direktīvu kancerogēnu un mutagēnu jomā. Vēlamies, lai šī likumdošana būtu ieguvums Eiropas pilsoņiem. Domāju, manas atbildes pietiekami labi ļāva jums izprast mūsu padomes iecerētos darbus. Ja ir vēl kādi jautājumi, ko varbūt esmu palaidis garām, tad varat man atgādināt to. Un noslēgumā teikšu, ka esam gatavi ar jums sadarboties atklātā veidā. Jūs noteikti vienmēr varat arī eh, rēķināties ar mūsu darbiniekiem padomē, kas ir ārkārtīgi uh, profesionāli un, protams, arī ar eh, valdību Bukarestē. Paldies! Lielas paldies, ministra kungs, par to, ka jūs centāties atbildēt uz mūsu jautājumiem. Paldies par jūsu ambīcijām, par jūsu vēlmi strādāt, vēlēšanos padarīt pēc iespējas vairāk darbu, kas ir paredzēti mūsu darba kārtībā līdz vēlēšanu periodu sākumam. Un mēs noteikti izmantosim to, ko jūs mums teicāt. Jūs teicāt, ka jūs esat gatavi atbildēt uz jautājumiem, strādāt arī ar mums. Mēs uzturēsim sakars, apmainīsimies ar jaunumiem, un mēs ļoti ceram, ka jūs <clears throat> arī produktīvi strādāsiet pie trilogiem, par kuriem mēs runājam. Mēs strādājam tur kopā un ļoti ceru, ka mēs kopīgiem spēkiem strādāsim pie Eiropas ideāliem, vēl jau vairāk tāpēc, ka mums ir vēlēšana kampaņa, mums ir jāstrādā centīgi. Liels paldies, noteikti redzēsim jūs vēl šeit. Paldies. O, o secundă, vă rog, îmi rămăsese uh, un, o singur aspect unde nu am răspuns, cred. Es atvainojos. Es piemirsu atbildēt uh, uz jautājumu par mobilitātes pakotni. Protams, tā mums ir ļoti svarīga, bet mums ir uh, ļoti cieši jāsadarbojas ar kolēģiem satiksmes ministrijā, jo tā ir viņa kompetence. Bet, ja runājam par uh, atlīdzību un darba ņēmēju aizsardzību, protams, tam pievērsīsim uzmanību. Paldies arī Šogarkungs eh, saņēma atbildi uz savu jautājumu. Jā, paldies, paldies un gaidam jūs atkal. Balsošana notiks, bet mēs sāksim četros, ļausim visiem deputātiem atnākt, kā paredzēts, desmit minūšu vai deviņu minūšu ilgs pārtraukums tagad, un sāksim četros.

Okay, friends, then... Draugi, sāksim balsošanu. Un vispirms mums ir atzinuma projekts par 2017. finanšu gada vispārējā budžeta īspildes apstiprināšanu. Un vispirms piektais punkts. Piektais paragrāfs. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Septītais A. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Tas ir otrais grozījums. Sākam balsot un beidzam balsot. Un Šis grozījums ir 15 par 23 pret, tad ir noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Piektais par pret atturs pieņemts. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par pret. Pārbaudīsim septīto grozījumu. Sākam. Lai pārliecinātos par visiem 100%, beidzam balsot. Ja pieņemts 36 par un pret ir 7. Lūdzu, celiet rokas augstāk. Tālāk personāla balsojums par um, šo atzinuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot un arī beidzam balsot. Un redzam, ka 14, 40 pār 2 pret pārliecinoši. Liels paldies Hārgins kundzei! Tālāk nākamais Hārkins kundzes atzinums. Tas ir par Eiropas profesionālās izglītības uh, centru, kas, nu, kā protams, ir pirmais par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim otro grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 24 ir par un 19 ir pret. Tālāk. Ceturtais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Sestais grozījums kas par pret atturs. Pārbaudīsim sesto grozījumu, sākam balsot. Un beidzam balsot. Ar mutisko grozījumu kopā. Pieņemts 30 pār 12 pret. Un Tālāk mēs balsojam par 8b punktu jauno. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Par ko jūs balsot šobrīd? Parasto to B punktu. Septītais grozījums tas ir. Vai vēlreiz Jūs varat vienkārši pacelt rokas, kas par. Un tā tad pieņemts. Tālāk personāla balsojums par visu atzinumu ar visiem grozījumiem. Sākam balsot un beidzam balsot. Un pieņemts 39 par 3 pret un Tad tālāk nākamā budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz darba dzīves un veselības aizsardzību, eh, eh, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu kompromiss pirmais, kas par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret, kas atturs pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk. Devītais grozījums, tas ir mutiskais grozījums, bet tas tā ir. Un devītais grozījums, kas par pret, atturs pieņemts. Desmitais punkts, kas par, pret, atturs noraidīts. Un tagad mēs balsosim par visu atzinumu ar grozījumiem personāla balsojuma formā. Un beidzam balsot. 40, pieņemt 42 par viens pret un divi ir atturējušies. Tālāk. Nākamais par IOŠA, darba drošības veselības aizsardzības aģentūra. Otrais punkts. Pirmais grozījums, kas var pret atturs pieņemts. Otrais grozījums, kas pār pret atturs pieņemts. Trešais, kas pār pret pārbaudīsim trešo grozījumu. Sākam balsot un beidzam balsot. No tautas partijas ir bal viena balss par daudz. Labi, 25 par, 20 pret un atturās nulle. Tātad pieņemts Tālāk ceturtais grozījums, kas par pret atturs pieņemts, piektais, kas par pret atturs pieņemts, kompromiss numur viens, kas par pret atturs pieņemts, kompromiss numur divi, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk piektais punkts, devītais grozījums Kas par? Pret. Atturs pieņemts. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Kas atturs pieņemts. Mutiskais grozījums. Nu, mēs riču kunga ir atsaukts, tāpēc 12. Kas par pret atturs pieņemts? Tālāk, 7. punkts, 13. grozījums. Nē, tas nav jābalso. Tas ir jau. Tālāk 8. A, 14. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 9. punkts, 15. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Un tagad es atvainojos, saka priekšsēdētāju. Nav pieņemts, nu, tieši otrādi noraidīts. Tālāk mums ir personāla balsojums, sākam balsot un beidzam balsot. 42 par, 2 pret un 1 atturās. Paldies! Tālāk nākamais. Budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz budžeta izpildi ETF fondam. Sāksim ar pirmo uh, punktu, kas par pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Grozījums 3, kas par pret atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Treš, otrais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Sestais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Tagad balsojam jau par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot un beidzam balsot. Un 42 par, 2 pret un 2 atturējušies. Un liels paldies referentam! Tālāk nākamais ir atzinuma projekts par budžeta izpildi attiecībā uz Eiropas aģentūrām 2017. gadam. Un mēs e, balsosim par finanšu pārvaldību un kontroli, kas par pret atturs pieņemts. Otrais, kas par pret atturs pieņemts noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Sastais, kas par pret atturs pieņemts. Un tagad balsosim par visu atzinumu ar grozījumiem. Personāla balsojums kā ierasts sākam balsot. un beidzam balsot 42 par, 1 pret un 2 ir atturējušies. Un tas nozīmē, ka mēs esam pabeiguši balsošanu un es nākamreiz pacentīšos izteiksmīgāk vadīt balsojumu. Šodien man nav balss kārtībā un es centīšos arī ātrāk balsošanas procedūru izpildīt. Yeah. You are all aware that we have... Jūs zināsiet, ka mums ir darba kārtībā kāds punkts joprojām, kas ir izskatāms. Tas ir um, mums jāuzklausa komisijas informācija par, par lietām, kas ir ļoti svarīgas mums par Eiropas deleģēto, er, komisijas deleģēto regulu. Un es būtu ļoti priecīgi, ja jūs varētu uzkavēties šai telpā un uzklausīt arī komisiju. Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim. Došu to uzreiz. Lūdzu. Yes. Yes, madam. Uh, uh. Lūdzu, Popovas kundze, mēs jūs gaidām. Paldies, ka esat eh, mūsu viešņa. Tūlīt pat dodu jums vārdu, lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Un visiem godātājiem nodarbinātības komitejas deputātiem, deputātēm vēlos uh, izklāstīt, par ko būs man, mana prezentācija. Of, uh, Sniegšu 14. pant pirmās, uh, pirmā punkta pārskatu SF regulai, kas uh, dod pilnvaras komisiju pieņemt delģētos aktus attiecībā uz vienkāršotajām uh, Eh, izmaksām, ko var izmantot dalībvalsts, eh, ka tās eh, pieprasa kompensāciju par saviem izmaksām. Tad arī deleģētais akts, kas pieņems 2015. gadā, un tas pastāvīgi tiek aktualizēts, jo ar vienu jaunas dalībās nāk klājā ar saviem priekšlikumiem. Pastāstīsim, cik daudz ir grozījumi tagad, uz kurām dalībvalstīm attiecas. Uh, un kāda ir paš, pašreizējā situācija ar pašreizējo grozījumu. 14. panta, 1. pants ESF regulā ļauj komisijai pieņemt deleģētos aktus un identificējas vienkāršotās e, izmaksu iespējas. Dalībvalstīm, ka tās iesniedz pieprasījumu par kompensāciju, un tas attiec uz jebkuru dalībvalstu un jebkuru veidu operāciju darbību. Mēs līdz šim esam pieņēm, pieņēmuši šādus desmit dokumentus, attiecībos uz standartizēto vienreizēju summu. Tas attiec dalībvalstīm ar datu statistiku un uz meteoroloģiju, ko sagatavo dalībvalsts un komisija kopīgiem spēkiem. Vienkāršo to izmaksu varianti un 14. panta pirmā punkta deleģētais akts sniedz uh, juridisko noteiktību dalībvalstīm pārvaldības iestādēm. Tas arī ievēro grāmatvedības praksa ar dalībvalstīm komisiju, un tas arī paredz vairākus darbības tipus. Tie tagad ir iekļauti, šīs, uh, šīs darbības tagad ir iekļauts dalībvalsts priekšlikumu aplēsēs. Mums bija augstā līmeņa vienkāršošanas grupa, tā sanāca kopā varā, pirms vairākiem gadiem, secināja, ka mums ir jāturpina ar vien vairāk vienkāršo to uh, izmaksu iespējas un dalību valstis arī sniedz savieglojumi, mēs palīdzam tām izstrādāt savus uh, iespējas, um, izmantojot visādi veidu pētījumus. Mēs jau esam izstrādājuši vienu vienkāršotās uh, izmaksā, izmaksu standartu schēmu, tika izmantoti vairāki pētījumi, aptaujas, un šī deleģētā regula nāks piedāvāts vēl trīs veida operācijas, uz kurām attiec vienkāršotā izmaksu eh, versijas līmenī. Es uzsveru, ka Eiropas eh, komisija ir cieši apņēmusies panākt, ka plaši tiek izmantotas vienkāršotās izmaksas mērķis ir, lai vismaz 50% no e SF finansējuma attiektos uz šīs programmēšanas perioda vienkāršātajām izmaksām. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa pašreizējā sastajā grozīmā ir parādzēts septiņas dalība valstis, kas eh, piedāvā vienkāršotās izmaksu opcijas, un Eiropas Savienība ir piedāvā trīs tipus, mm, trīs līmeņus vienkāršotiem izmaksām. Sīkāk pastāstīšu nākošajā slaidā. Deleģētā regula ir pavisam neliela, tajā ir tikai četri panti. Uh, bet būtība ir iekļauta pielikumos. Mums ir pielikums katrai dalībvalstī, un kad dalībvalsts nāk klējā ar jaunu priekšlikumu, tad mēs vienkārši papildinām regulu šai pielikumā. Vai arī, ja tiek aktualizēta informācija sniegt, tad jauna skaita tiek iekļaut jau esošajā pielikumā. Tas attiec uz indikatoriem, aplēses vienībām un kas tiek ņemts vērā vienkāršoties izmaksās. Un dalībvalsts var arī uh, pieprasīt uh, aktualizēt uh, skaitļus, ņemot vērā pašreizējos datus. Cik tālu esam tikuši līdz šim? Jūs redzat, ka deleģētā regula tika pieņemta jau pirms ilga laika. 2015. gadā piecas reizes jau tika mainīta, tā tagad attiec astoņas dalībvalstīm, un arī viena Eiropas Savienības līmeņa vienkāršoto izmaksu opciju attiecībā uz izglītību. Pašreizējais grozījums regulā paredz to, ka ESF ietveros 10 miljārdus eiro var uh, pamatot ar vienkāršoto izmaksu opciju. Sestais grozījums sniedz īsu pārskatu, iekļauj vienu jaunu dalībvalsti, kas piebiedrojas pārējiem 18. Tātad tagad ir 19 dalībvalsts, jo Bulgārija ir piedāvājusi vienkāršoto izmaksu opciju profesionālajām izglītībām, apmācībām un izglītībai. Mēs mainām esošos amēkus Francijai, Čehijai, Slovākijai, Austrijai, Rumānijai, Kiprai un Horvātijai. Mēs piedāvājam Eiropas Savienības līmenī vienkāršotās izmaksas opcijas attiecībā uz apmācībām bezdarbniekiem, apmācībā, apmācībām nodarbinātiem cilvēkiem un uh, kvalifikāciju uzdešanai. Uh, Bulgārijā ir vienotas uh, apmācību izmaksas Francijai, ir paskaidro terminoloģija vienkāršotajām opcijām. Čehija nepārprotams līderis. Šai valstī ir 32 standartizētās vienkāršotās izmaksas, kas jau ir pieņemts, un daži no tām tiek aktualizēts, un mēs gaidām, gatavojam jau septīto grozi, kurā Čehija piedāvā vēl vienkār, papildu vienkāršotas uh, izmaksas. Tad šī valsts tiešām ir līderi, nosūtot savus um, apmaksas pieprasījums Eiropas Savienību. Slovākijai ir šādas opcijas uh, kolēģu apmācībai, skolotājiem un papildu klasēm skolā. Austrija ir uh, Eh, šāda opcija attiecībā uz pamatizglītību, uz eh, tiešo eh, padomu sniegšanu un menedžmenta verifikācijas pakalpojumu arī. Tas attiec uz personāla stundas likmēm Austrijā. Rumānijā mums ir divas, divas vienības. Viena attiec uz profesionālo apmācību un arī divas vienības attiecībā uz atbalstniekšanu bezdarba gadījumā prasīja nedaudz ilgāk laika, lai saprastu, kādiem jābūt, kādam jābūt šīm izmaksām, un beigās mums izdevās. Kipra ir iekļāvusi jaunas um, izmaksas attiecībā uz uh, profesionālu apmācību un operatīvu apmācību Horvātijai ir uh, pielikumā, iepriekšējā regulē pielikts klāt vēl uh, jaunas opcijas attiecībā uz profesionālo apmācību, um, atbalstniekšanu, nodarbinātības rašanā. Vienkāršotie varianti attiec uz izglītību, uh, piektajā grozīmā tas tika iekļauts. Te ir atjaunot informācija šīs summas, pamatojoties uz jaunākiem Eurostat datiem, un tagad iekļaut arī Grieķija, par kur mums nebija pietiekami datu, kad pagājušajā jūnijā pieņēmām piekto grozījumu, tad Grieķija arī ir iekļaut, un atbildot uz dalībvalsts jautājumiem, esam snieguši paskaidrojuši informāciju, kā skatīt nepilnas darba dienas profesionālo apmācību tad jaunās Eiropas Savienības līmeņa vienkāršotās opcijas ir um, tāda, ko var izmantot visas dalībās un visas pārvaldības iestādes. Augstā līmeņa grupa pieprasīja šādu veidu vairākas vienkāršotās opcijas. Līgumslēdzējs um, strādāja diezgan lēni, bet nu vajadzēja arī ievākt visus datus, kas nepieciešami attiecī, attiecībos darba tirgu, uz profesionālās apmācības eh, izpēti, arī uz tika veikta eh, atsevišķa aptauja pētījums pārvaldības iestādēs, lai panāktu er, jaunas Eiropas Savienības līmeņa vienkāršotās izmaksas, kas ļauj iekļaut dažādās operācijas, dažādu veidu apmācības. tagad eh, jaunajās Eiropas Savienības līmeņa opcijās ir trīs jauns jums - apmācības eh, bezdarbniekiem, mm, konsultēšanas pakalpojumu un apmācības nodarbinātiem cilvēkiem. Dažās dalībvalstīs ir reģionālās atšķirības izmaksās. Esam sagatavojuši reģionālo indeksu, tas attiecas tādām valstīm kā Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, apvienoto karalis un Grieķiju. Tas pamatojas uz Eurostat datiem par reģionālajām atšķirībām. Un svarīgi ir, ka mēs neesam ļaujuši dalību valstīm, valstīm izvēlēties uh, viņām tīkamo kaut variantu, to vis, vislabāko atlasot, vai tas būtu saistībā ar ēst e līmeņu vai nacionāliem datiem. Mēs pamatojamies uz nacionālajiem datiem, kad vien tie ir pieejami, piedāvājot vienkāršotās opcijas, jo tas ļauj sīkāk izpētīt, izvērtēt šīs izmaksas, jo mums ir daudz vairāk informācijas nacionāla līmenī un daudz mazāk pieejams ES līmenī. Turklāt mm, šīs izmaksas labāk ir aktualizētas. Dalībvalsts var izmantot Eiropas Savienības līmeņa vienkāršotās opcijas, tad, kad tām ir cita veida darbības, uz kurām šīs izmaksas ir attiecināmas un plaši izmantojams. Vēlos jūs informēt, ka tagad mēs strādājam pie septītā grozījuma deleģētajai regulai. Mēs to pieņemsim līdz februāra vidum vairākas dalībvalsts ar vienu gaida vēl tālāku vienkāršotu opciju pieņemšanu viņu pašu vajadzībām. Es ceru, ka ne vēlāk, kā februāra vidū es varētu jums atnākt un pastāstīt par nākošo deleģēto regulu. Es ceru, ka nebūs iebildumu, un tad arī dalībvalsts izmantos uh, šīs vienkāršotās opcijas, uh, pieprasot atmaksu saviem izdevumiem. Paldies! Thank you. Uh, Paldies! Tikai daži kolēģi ir zālē palikuši, bet varbūt, ka tie, kas vēl ir klāt, varētu vēlētos uzdot jautājumus. Deķena kungs, Pirinska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos uzslavēt šo prezentāciju. Uh, Tajā uh, tiek pieminēts jautājums, par ko tiek uh, tik ļoti daudz diskutēts, kā šo vienreizēju maksājumu padarīt uh, izplatītāku, kā to labāk izmantot. Un, ja runājam par labu resursu pārvaldību, tas patiešām ir ļoti labi, un tas var arī ļaut uh, lietpratīgāk izmantot Eiropas fondu naudu. Klausoties jūsu prezentācijā, es gribētu teikt sekojošo. Ir dalība valstis, kas šajā izmaksu vienkāršošanā ir atteikušās piedalīties dažādu iemeslu dēļ. Protams, ir zināms barjeras varbūt, lai tā rīkotos, bet redzot prezentāciju, jūs šķiet teicāt, ka esat nolēmuši šos uh, šķēršus pārvarēt, bet varbūt, ka jūs varat detalizētāk pateikt, kā to labāk izmantot, jo noteikti tas ir ļoti noderīgi gan dalību valstīm, gan ES interesēm. Tāpat kad runājām par Eiropas līmeni, jūs ļoti daudz paļaujaties uz Eurostat datiem un pētījumiem. Es varētu pieminēt ko, kaut ko tādu, kas notika šorīt. Uzkoga skundze vadīja trilogu ar padomi par regulu, kas paredz reformēt sociālo statistiku Eiropas Savienībā. Tika arī diskutēts par to, cik lielā apmērā ES aģentūras varēs izmantot dalībvalstu statistikas biroju datus un mēs vienojāmies, ka Eurostat varētu vērsties pie aģentūrām, lai uzlabotu sistēmu. And, uh, citizens for various social surveys, something which might lai uzlabotu arī datus, kas um, varētu ļaut veicināt uh, sociālo pakalpojumu labāk sniegšanu. Vai jūs varētu pateikt, kur būtu iespējams kaut ko uzlabot un eh, kā arī uzlabot eh, Eurostat eh, apkopotos datus un mudināt aģentūras aktīvāk piedalīties. Mēs arī nu pat devām svētību 2017. gada budžetam konkrētām aģentūrām savā balsojumā. Mēs ļoti uzticamies šīm aģentūrām, mēs uh, rau budžetu pieņēmām ļoti raiti un gludi. Un jāsaka, Sūkos kundzes uh, prezentācija to tā visai tādā interesantā mērcē pasniedza. Es vēlētos uzteikt jūsu apņēmīgumu. Un gribu arī paust gatavību atbalstīt komisiju šajos pūliņos. Paldies! Thank you. Paldies! Thank you very much, Mr. Pirinski. In fact, uh... Pirinska kungs, paldies. Protams, es ļoti daudz varētu runāt par sadarbību ar dalību valstīm, it sevišķi, lai tās um, iedrošinātu izmantot uh, šo sistēmu. Uh, Mēs esam izveidojuši arī starp pārvaldības iestādēm īpašu tīklu, lai varētu panākt vairāk vienkāršošanas. Un vēlamies dalību valstīm demonstrēt, ka tad, kad mēs runājam par šo vienkāršoto vienreizējo maksājumu, eh, tad eh, ir, piemēram, revīzijas palāta konstatējis, ka vispār nav eh, kļūdu pieļauto. Mēs uzskatām, ka šis SOS var tāpat tikt izmantots uh, visur, arī ņemot vērā uh, finansējumu saņēmējus. Uh, tādēļ mēs, protams, vēlamies panākt, lai fondu līdzekļi tiktu izmantot pēc iespējas lietpratīgāk un rezultatīvāk. Mēs runājam arī par deleģēto aktu grozījumiem darba grupā. Tur piedalās arī pārvaldības iestāžu pārstāvi. Ja mēs runājam par vienkāršoto šo maksājumu iespējām, ir jādomā arī par vienas vienības maksājumiem un vai tas atbilst uh, dalību valsts vajadzībām. Ja runājam par Jurostat, mēs ļoti cieši sadarbojamies, mums ir komisārs, mums ir vienošanās ar Jurostat. Mēs izmantojam pilnīgi visus datus, kas ir Jurostat rīcībā, kas mūs interesē, bet dažreiz tos nesaņemam uh, īstajā brīdī. Uh, Un, ja uh, kļūst pieejami jauni dati, mēs vienmēr runājam par šo eh, vienkāršoto maksājumu, vienības maksājumu vienkāršošanu. Mēs turpināsim sadarboties ar Jurastat, un eh, jo labāku informāciju saņemsim, jo labāk un ātrāk saņemsim informāciju no dalību valstu statistikas birojiem, jo labāk. Bet, protams, kā ar juristētu sadarbojums ļoti cieši. Thank you. Paldies. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Nē? Deadline for... Grozījuma iesniegšanas termiņš, pareizāk sakot, lai protestētu, ir 25. janvāris. parlaments un padome var izteikt iebildumus vai var pieprasīt termiņu pagarināšanu. Tas notiek līdz 19. februārim. Nesam vēl izsmēluši sev atvēlēto laiku, bet uh, deputātu skaits uh, zālē turpina sarukt. 13. darbkārtības punkts, citi jautājumi, nē. Nākamā sēde notiks 29. janvārī no 9 līdz 12.30. Paldies! Oh, sorry. Šķiet, ka 29. janvāra sēdi tomēr esam atcēluši, saka priekšsēdētāji. Labi. Tad varbūt Pēc tam uh, februāra sēdēs būs uh, kolēģi enerģiskāk noskaņoti un daudz skaitlīgāk šeit ieradusies, jo viņi būs pēc mums noilgojušies. Paldies! Tiekamies drīz! Thank you.